Pirmdienas darba kārtībā plenāra sesijā nav paredzēts nekādas izmaiņas. Otradien zaļo grupa Eiropas brīvā alense ir iesnieguši lūgumu pieprasīt padomus un komisijas paziņojumus par situāciju ar Eiropadomus sarunām attiecībā uz ekonomikas krīzi. Un viņi lūdz šīs debates organizēt rītdien pulkstens trijos pēcpusdienā. Tagad gribu lūgt eh, zaļo partiju, kādu pārstāvi, aizstāvēt šo priekšlikumu. Rebeka Hārmsa. Paldies priekšsēdētāji, ka ļāvāt man izteikties. Es uzskatu, Uh, nu, arī eh, mēs īsi apspriedāmies ar citiem grupu priekšsēdētājiem. Tātad es teicu, ka pēc šīs bēdīgās nedēļas nogales Briselē mēs nedrīkstam izvairīties no debatēm par krīzes risinājumiem, un mēs nedrīkstam vienkārši sēdēt un gaidīt, vai ceturtdien kaut kas tiks lēmts vai nē. Nē, mums patiešām beidzot ir jāiejaucas, un tas jādara steidzami. Es pati Briselē pavadīju visu pagājušo nedēļas nogali mēģināju uzmanīgi sekot pieņemtajiem lēmumiem, un man šķiet ļoti dīvaini, ka pēc 14 dienu novēlošanās notiek Eiropadome, un pēc tam viņi tur nevar pieņemt nekādas lēmumus, jo vairāk būs šādu krīžu Eiropadomju, jo sliktāk un jo dziļāk mēs vienkārši nokļūsim krīzē, un jo melnākās krāsās krīze tiek aprakstīta, jo dziļāka kļūst krīze arī politiskajā ziņā. Un jāņem vērā, ka parlamenta pozīcija ir nepārprotama. Mums ir jāpadomā arī par to, kas ir svarīgi mūsu pilsoņiem. Mums savu pozīciju ir vienmēr jāuzsver. Eiropas ekonomiskā pārvalde izskatās uh, pilnīgi atšķirīga no šīm krīžu padomēm. Tādēļ rītdien pēcpusdienā noteikti vajadzētu organizēt debatas, runātā tiek pārtraukta. Paldies par uzmanību. Šulc.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 Mums vajadzētu saprast, eh, ka mums ir jāuzzina, kas notiks, un mums nevajadzētu ceturtdien tikai apspriesties, kad padomu jau būs garām. Mums vajadzētu apspriesties pirms tās notikšanas. Mums vajadzētu arī padomāt par laika ietaupīšanu. Varbūt, ka politisko grupu līderi varētu izteikties, pateikt, kāda, kur tad slēpjas sāls, kāda ir parlamenta pozīcija, un es to atbalstītu. Paldies! rozumiem więc Priekšādātās turpina. Jā, labi. Ņem, pieņem to zināšanai, līdz ar to atbalstītājus dzirdējam izsakāmies. Tāpat arī tika lūgts eh, piešķirt laiku runātājiem grupu vārdā, protams, sāksies ar padomus un komisijas paziņojumiem. Un tagad vai ir kāds, kas vēlētos izteikties pret šo ierosinājumu? Šķiet, ka neviens nevēlas izteikties pret šo ierosinājumu. Līdz ar to nodot balsojumu. Kas ir par šādu debašu organizēšanu? Kas ir par šo zaļo partijas priekšlikumu? Pret? Atturs? At, pieņemts. Un tā tad, dāmas un kungi, tas nozīmē to, ka tiks pārskatīta darba kārtība rītdienai un rīt pār, pārvirzīsim darba kārtībā iekļautos jautājumus tā, lai debatas par Eiropadomas sarunām varētu noturēt pūkstens trijos pēcpusdienā rīt. Tam būs paredzēts 45 minūtes, un visi jautājumi tātad tiks izskatīti par 45 minūtēm vēlāk. Laika ziņā šīs izmaiņas nav pārāk liels, bet tas nozīmē to, ka pulksten rīt pēcpusdienu un vakars būs paredzēti šo jautājumu skatīšanai, un katrs no jautājumiem nu, tiks skatīts vēl par 45 minūtēm vēlāk nekā sākumā paredzēts. Kad attiec uz trešdienu un ceturtdienu, nekāda lūguma darba kārtības maiņai nav iesniegti, tāpēc darba kārtība saglabājas tās pašreizējā versijā, un šo darbu kārtību varam apstiprināt. Paldies! Līdz ar to uzreiz pārējiem pie pirmā darba kārtības jautājuma, un tas ir Adamas, Adama Kosas ziņojums par cilvēku invaliditāti, mobilitāti un informāciju integrāciju. Bet varbūt pagaidiet, godātais kolēģi, pāris minūtes pirms sākat savu uzrunu, jo šķiet, kad deputāti dodas prom no zāles. Tātad divas minūtes, Koskungs, mirklīti, mirklīti, jo kolēģi vēlas pamest zāli, un jūs, protams, nevēlaties, lai jūs traucē jūs uzrunas laikā. Yeah, yeah, Um, uh, madam, uh, madam. Lūlings kundze, jūs vēlējāties izteikties? Priekšādātāji. Darba kārt, par darba kārtību runājot otrdien. Darba kārtībā tiek iekļauts arī mutiskais jautājums. Mutiskais jautājums par um, maternitātes jautājumiem. Es esmu ļoti pārsteigta par to, jo mēs ziņojumu jau pieņēmām pirmajā lasījumā un esam taču koplēmu procedūrā iesaistīti. Un koplēmu procedūras ietvaros savukārt mutiskie jautājumi padomē netiek uzdot par tādām tēmām, kur jau notiek, par kurām jau tiek pieņemta tiesība akti. Es uzskatu, šis mutiskais jautājums nav atbilstīgā vietā paredzēts jo citādi mēs liekam padomēji saprast, ka mēs neko nesaprotam no kopējās koplēmuma procedūras un Lisabonas līguma. Uh, it, um... uh, dziękuję pani. Pa... Paldies, saka priekšsādātājs, paldies jums, Lolings kundze, par šo piezīmi. Mēs izskatīsim šo jūsu lūgumu. Lēmums par jautājumu uzņemšanu tik uzdošanu tik